Uģies kungam un pārējiem, kas pārkstīja šo deklarāciju. Uh, praktiski arī Danelis kungam un Tagras kundzei. Paldies, sirsnieks, paldies arī jums. Tagad balsojumi. Mišēla kunga ziņojums par vīzu kodeksu. Kopienas vīzu kodeks. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vedevo tādu tutti. Vai visi ir nobalsojuši? Lūdzu. Te Kaisers kundze, lūdzu nedaudz ātrāk. Beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveiku. Nākošais ir Moreiras kungu ziņojums. Balsosim ar paceļot roku, kas par, pret, atturas, ar plašu vairākumu pieņemts, sirsnīgs veids. Uh, nākošais Morēra ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts sirsnīgs veids Morēras kundze kungu. Nākošais eh, Moreiras ziņojums. Eh, sākam atkal balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī šeit eh, plašs vairākums sirsnīgi sveic Marēras kungu. Nākšošais ir Simpsona kunga ziņojums par pret atturas Pieņemts ļoti plašs vairākums sveicu Simpsonu kungu. Atkal nākošais uh, Simpsonu kungu ziņojums par pret atturas. Pieņemts ļoti plašs vairākums sveicu Simpsonu kungu. Tagad uh, jāsaka, ka grozījumi arī ir pieņemti. Eh, sveicu visus eh, Florence ziņojums. Par to balsosim kā nākošā. Pirmais bloks eh, - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Padomas rezolūcijas projekts ir pieņemts. Sveicu Florence kungu. Nākošais ir klāskons ziņojums. Divi grozījuma bloki. Pirmais bloks - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts. Līdz ar to padomas ieteikums ar šādām izmaiņām ir pieņemts. Sirsnīgi sveicu klāskundzi. Nākošais ir Bovēkunga ziņojums. 15. sadaļa par, pret, atturas, pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt, labi pārbaudam, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 26. pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par? Lūdzu. Lūdzu. Priekšsādātāja kungs, mēs nebalsojām uh, par rezolūcijas priekšlikumu par eh, pārtikas eh, apgādes ķēdi. Bet tas jau būs tikai pēc tam. Par to balsosim pēc tam. Tagad mēs balsojam par 26. paragrāfu divās daļās, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. 31. paragrāfs, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 42. paragrāfs par pret atturas. Pārbaudīsim. Lūdzu, pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. par. Ar, ar rokas pacelšanu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. par. Pret. Atturas. Pieņemts. F apsvērums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Q apsvērums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Rezolūcijas projekts kopumā par pret atturas pieņemts. Sirsnīgi sveicu Buvēkungu. Nākošais ir uh, pārtikas uh, ķēdes uh, jautājums. Traucējumi pārtikas piegādes ķēdē. Lūdzu. Jā, nu pēc tam, ka šis teksts ir pieņemts, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi uzsvērt, ka tas bija kolektīvs darbs. Visi lauksaimniecības komiteja strādāja un pateikt Pateicoties šai darbībai, mēs varējām iznot spiedienu uz komisiju un padomi, lai visbeidzot Eiropā tikt ievērotus lauksaimnieku intereses vai par iespējām, var par jā, ieņēmiem, un es gribu pateikties parlamentam, pateikties arī kolēģiem, kas atļāva un deva man iespēju man šo ziņojumu sastādīt, it īpaši Lorencen kungam. Paldies! Paldies Bavē kungam! Bet nu mums ātri jābalso. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtā daļa divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Traucējumi pārtiks piegādes ķēdē. Trešais grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad uh, rezolūcijas uh, projekts par pret atturas pieņemts. Sirsnīgi sveicu. Nākošais Patričēlo ziņojums. Lūdzu. Vai kāds vēlas uh, izteikties? Nē, jā, lūdzu. lūdzu. Like say... Jā, es par ko izvērtēju rezolūcijas priekšlikumu par traucējumu pārtiks piegādes ķēdē. Un nākotnē es aicinātu kolēģus no agri komitejas eh, labāk sadarboties ar pārējiem šajā palātā. Un īpaši ar uh, eh, iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības fórumu, jo mums ir vienas un tās pašas rūpes, un labāk eh, būtu nestrādāt birokrātiski, bet vienotiem spēkiem. Un tā mums būtu labāk, labāka um, pozīcija un um, koordinācija. Paldies! Lauksaimniecības komitejas uh, kolēģi. Protams, tāpat ir uh, sadarbojušies, uh, bet nu tagad ziņosim tālāk. Patričello kunga ziņojums. Balsojam, kas par? Pret atturas pieņemts ar plašu vairākumu. Sirsnīgi sveicu Nākošais korona ziņojums. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 28. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcijas projekts kopumā kas par, pret, atturas, pieņemts ar plašu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveicu Koronas kungu. Nu, lai visiem veiksmīga, veiksmīgs pusdienas pārtraukums. dichiarazione di voto sulle conclusioni. Jā, labi, tagad turpinam, turpinam ar balsojumu skaidrojumiem. Es, as, uh, uh, par secinājumiem, uh, kādi ir.